Mélyen tisztelt elnök úr! Tisztelt... Priekšsēdētāji! Komisijas priekšsēdētāji Barozu, deputāti dāmas un kungi! Šodien šeit man ir pienākums izdarīt kopsavilkumu par Ungārijas eh, prezidentūras sniegumu. Mūsu situācija ir vienkārši ņemot vērā to, ka tad, kad pirms pusgada jūs mani uzaicinājāt šajā sēžzālē, man bija iespēja prezentēt Ungārijas prezidentūras programmu, kurā iekļāva konkrētus mērķus, un tagad, sešus mēnešus vēlāk, ir viegli pārskatīt šos mērķus un to, kas tika sasniegts. Un, ja mēs tādā veidā izdarītu kopsavilkumu saviem pienākumiem, tad mēs varētu teikt, ka Ungārijas prezidentūra ir pilnībā sasniegusi nospraustos mērķus. Es gribētu izmantot iespēju, lai paustu savu pateicību Bēļģijai, kura bija iepriekšējā prezidentūra, kurā bija paveikusi lielisku darbu un labi sagatavoja ceļu mūsu prezidentūrai. Es gribētu pateikties eh, parlamenta prieksēdētam Buzekam. Jau janvārī es norādīju, ka mēs lai varētu uzturēt draudzību, ir nepieciešami divi. Un mums eh, šī sadarbība bija Mums bija lieliska sadarbība ar parlamentu. E, tā priekšsēdētāja Buzek vadība. Es gribētu pateikties komisijas priekšsēdētājiem Barozu, ņemot vērā to, ka, lai prezidentūras darbs vainagotos panākumiem, komisijai bija jāpie, jāiegūt liels darbs, un es vēlos pateikties Barozu kungam, ka pats viss sarežģītākajos jautājumos mēs varējām e, īstenot sadarbību un konsultācijas augstu profesionālā līmenī. Es gribētu pateikties Eiropas parlamenta deputātiem, it īpaši Daula kungam un Tautas partijas deputātiem. Jūs paši zināt, ka pilnīgi noteikti prezidentūra uh, pielikt pūliņus, lai ierobežotu un nospraustu savu prezidentūras darbu tajā, kas attiec uz iekšējās politikas aktivitātēm. Taču tas nevienmēr un visos gadījumos ir pilnīgi iespējams, un tāpēc bija nepieciešams atbalsts. Tautas partija Dalkungs un viņa grupa mums eh, palīdzēja īstenot darbu mierīgā atmosfērā. Paldies viņiem par to! Dāmas un kungi, jūs pilnīgi noteikti atceraties to, ka Ungārijas prezidentūra uh, nosprauda sev kā mērķi spēcīgu un stabilu Eiropu. Esmu vienmēr bijis pārliecinājis, ka Eiropa jākļūst aizvien spēcīgākai, spēcīgākai nekā tā bija pirms pusgada. Un tad, kad pirms gadiem desmit, es pirmoreiz piedalījos padomas darbā, visa šī sanāksmes bija ļoti optimistiskas, dinamiskas un Mēs atceramies to, ka pirms 13 gadiem tika runāts pār apvienošanos, pār iekšējā tirgus izveidošanu, un mēs strādājām zem kopējām devīzēm. Un neviens neuzskatīja to par smieklīgu. Pilnīgi otrādi tika uzskatīts, ka 2010. gadā Eiropas Savienība varētu būt visattīstīgais pasaules reģions. Es atceros Eiropas Savienību, kura nebija aizsardzības pozīcijās, kura necīnījās pret krīzi, kurā nedodarbojas ar paškritiku, kurai nebija šaubu, bet jūs redzat, bet kur redzēja nākotni pilnīgi skaidri. Deputādāms un kungi, lai izdarītu kopsavilkumu par Ungārijas prezidentūras aktivitātēm, vēlos sacīt, ka Eiropas Savienība ir kļuvusi spēcīgāka nekā tā bija pirms pusgada. Tā ir kļuvusi spēcīgāka. Tomēr mēs esam saņēmuši trīs sitienus zem jostas vietas. Šeit es domāju par Eirozonas padziļināto eh, krīzi pirmkārt, otrkārt Japānas kodola katastrofu un E, izmaiņas, pārmaiņas Ziemeļāfrikā. Tas pieprasīja strauju reakciju no prezidentūras puses, un Eiropas Savienība bija spējīga reaģēt strauji, tajā pašā laikā negrozot savu pusgadu programmu. Es sacīju, ka Eiropa ir spēcīgāka nekā tā bija pirms pusgada, tomēr mēs redzam, ka mūsu līdzpilsoņiem nav šāda paša redzējuma. Un iemesls tam varētu būt tas, ka mēs, kuri strādājam šeit Eiropas Savienībai, mēs jūtam, ka esam panākuši ievērojam progresu šo pēdējo pusgadu laikā. Taču mūsu līdzpilsoņi galvenokārt redz krīzi Eirozonā un Grieķijas krīzi. Un mēs varam stiprināt Eiropas Savienības pamatu bet kamēr nav rasts labs daudzsološs risinājums Grieķijas krīzei un ne tikai nevis vienkārši iegūti daži mēneši vai nedēļas, mēs nevaram atstāt spēcīgas savienības tēlu. Tāpēc es aicinu rast drīz risinājumu. Un tomēr Eiropas Savienība, dāmas un kungi, ir spēcīgāka nekā tā bija pirms pusgada. Vēl jau vairāk tāpēc, ka šobrīd tās rīcībā ir nepieciešamie līdzekļi krīzes e, novēršanai. Pirms pusgada vēl šo instrumentu nebija. Mēs uzsākām Eiropas semestri, Tas bija Ungārijas prezidentūras liels izaicinājums, un mēs varam šobrīd sacīt mūsu līdzpilsoņiem, ka mūsu rīcībā ir līdzekļi, kuri dod mums iespēju nodrošina to, ka kopējā valūta eh, spēja pārdzīvot sarežģītos eh, brīžus tādus kā tā, šis. Tāpat arī es gribētu pieminēt eh, tā saucamo sešpaku, kas darbos līdz 95%, ja mēs varēsim piemērot visus mūsu krīzes pārvaldības instrumentus, tā būs pilnīga. Tāpat Eiropa ir spēcī, spēcīgāk nekā tā bija arī tā, tāpēc, ka ir izveidota stratēģija Romiem. Tā ir stratēģija, kura agrāk nepastāvēja Eiropas Savienība, un tā ir nozīmīga no cilvēktiesību viedokļa Un arī tā dod mums iespēju iekļaut e, tūkstošiem Eiropas un miljoniem Eiropas strādājošo darba tirgu. Un tā ir nozīmīga arī no ekonomiskā viedokļa. Šī Roma stratēģija e, ņem vērā ne tikai izaicinājumus e, attiecīgajā kopienā, bet arī apzinās tos resursus, kādu šī kopiena var sniegt Eiropai. Eiropa ir spēcīgāka tāp, arī tāpēc, ka mums ir otrā makroreģionālā pakete, e, kas ir Donavas stratēģija, kur ir astoņas dalība valstis un arī kur piedalās valstis, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, bet kas sadarbojas. Un tāpat jānorāda, ka ar veiksmīga sadarbība, tas varētu kļūt par panākumu stāstu Eiropas Savienībā. Tāpat arī Eiropas Savienība ir spēcīgāka nekā pirms pusgada, tāpēc, ka piecas stundas pirms Ungārijas prezidentūras beigām mums izdevās pabeigt sarunas ar Horvātiju. Šis lēmums attiecas ne tikai uz Horvātiju vien, bet arī piešķir daudz sološu perspektīvu eh, daudzām citām eh, Rietumu Balkānu valstīm. Un balstoties uz mūsu reģionālo pieredzi, esmu sagatavojis memorandu par Eiropas Savienības paplašināšanos Rietumbalkānos. Šis memorandums, memorands ir iesniegts uh, E, parlamentu priekšsēdētājiem un komisijai. Tāpat arī mums ir jāapzinās, ka mums ir jāprot sargāt savas robežas vislabākajā veidā. Mums, mēs esam veikuši nepieciešamos pasākumus, lai varētu uzlabot robežu apsardzību un arī pielikoši pūliņus, lai padziļinātu Schengens vienošanos. Dāmas un kungi, vēlos um, atsaukt jums atmiņā to, kā prezidentūras pienākums ir arī kalpot mūsu Eiropas struktūrās, lai varētu sada, eh, atvieglot sadarbību un risināt eh, konfliktīvās situācijas, kādas varētu veidoties starp institūcijām. Arī šos uzdevumus mums ir izdevies atrisināt, ņemot eh, vērā sadarbību ar parlamentu. Ir vairāki dosjēki E, kas bija jārisina koplēmuma kārtībā un kurus mums ir izdevies pabeigt. Tāpat arī mēs e, esam piesaistījuši parlamentu darbā pie daudz gadu finanšu perspektīvas. Tāpat arī esmu vairāk kārt ticies 13 reizes konkrēti ar Eiropadomas priekšsēdētāju. Uh, Esmu piedalījies sarunās 13 sarunās ar komisijas priekšsēdētājiem, 9 reizes ar parlamentu priekšsēdētāju. Un tas viss, lai varētu sadal, uh, uzlabot starp institucionālo sadarbību. Tāpat arī esmu apmeklējis visus premjerministrus un divpusējās sarunās uh, strādājis pie lēmumu pieņemšanas. Un tagad es gribētu paust cerību, ka Polija, kas ir nākošā prezidējošā valsts, turpinās Eiropas tēlu veidošanu, un es ceru, ka Ungārijas prezidentūra bija labs sagatavošanās darbs Polijas prezidentūrai. E, mazliet palūkojoties vēsturiski atpakaļ. Noslēgumā es gribētu sacīt to, ka varbūt Ungārijas prezidentūra, bet pilnīgi noteikti Polijas prezidentūra jūs pārliecinās par to, ka lēmumu, kas, kurus jūs pieņēmāt pirms uh, desmit gadiem un ko, kurus jūs īstenojāt pirms septiņiem gadiem, konkrēti paplašināšanās uz austrumiem, bija pareizs lēmums, ka tas stiprina dažādo un sniedz daudzveidību Eiropas Savienībā. Paldies! Dziękuję, panie premierze, za złożoną relację. Paldies, premjerministra kungs, par šo uzstāšanos. Kā mēs zinām, tad Ungārijas prezidentūra strādā ļoti sarežģītos apstākļos gan Eiropas Savienībai, gan pasaulē. Jūs minējāt arī dažādus riskus, kas parādījās prezidentūras laikā, un eh, tas bija pirmais uzdevums. Uh, Ungārijas prezidentūrai, un Ungārija bija arī pirmo reizi prezidējošā valsts, un tas bija liels izaicinājums. Mēs tiešām uh, ar interesi uzklausījām, ko jūs teicāt, premjerministra kungs. Tagad mums būs debatas par šo jautājumu, un gribētu vēl pateikties jums par memorandu, ko jūs man nosūtījāt, un uh, ko nosūtījāt arī dalību valstu premjeriem. Tur ir iekļauta rīcības vīzija Rietumbalkānos. Manuprāt, ir eh, ļoti svarīgi arī, lai es pateiktu vienu lietu. Premjerministrs Orbāns nosauca Rietumbalkānu eh, lietu, Rietumbalkānu jautājumu par Eiropas atkal apvienošanas eh, uzdevumu. Uh, Tas notika 2004. gadā, eh, tātad eh, Eiropas atkal apvienošana, un tagad mums šis process ir jāpabeidz. Viņš minēja arī situāciju atsevišķās valstīs un piedāvāja stratēģisku programmu. Gribētu piepilst arī to, ka Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis Eiropas Savienības paplašināšanos Rietumbalkānos, protams, tikai tad, ja tiek izpildīti kritēriju, jo tas ir ļoti svarīgi, bet šeit mēs esam viensprāts, premjerministra kungs. Tagad labprāt dodu vārdu Eiropas komisijas priekšsādātājiem Barozo kungam, lūdzu. Priekšsādātāji, premjerministra kungs, godātie Ungārijas valdības pārstāvji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Mēs saskaramies ar tiešām lielu pārbaudījumu bet Ungārija ir strādājusi ļoti labi un ļoti kompetenti vadot padomas prezidentūru. Vispārīgi runājot, šodien Eiropas Savienība labāk var izmantot iespējas un cīnīties ar problēmām, ar kurām saskaramies. Tāpēc gribētu pateikties premjerministram Orbán kungam un viņu komandai par viņu apņemšanos un smago darbu. Padoms Ungāras prezidentūras laikā Eiropas Savienība panāca pirmo Eiropas semestri, pabeidza sarunas ar Horvātiju, atbalstīja demokrātiskās kustības arā pavasara ietvaros, pieņēma Romu stratēģiju uh, un uh, tie ir labi rezultāti. Gribētu uzsvērt arī, cik atvērta prezidentūra bija ar Eiropas parlamentu, runājot par jauno daudzgadu finanšu schēmu. Kā zināt, pagājušā gada novembrī es piedāvāju struktūrālu dialogu, un tādu mēs īstenojām Ungārijas prezidentūras laikā. Mēs vairāk kārt esam tikušies eh, Buzek kungs, Orban kungs un es, lai uh, apmainītos viedokļiem par komisijas priekšlikumu, un tagad ir izstrādāts priekšlikums, un mūsuprāt tas ir budžets, kas ir realistisks, bet arī ambicios, kur ir runa par investīcijām nākotnes izaugsmē. Šī konsultācija prakse, eh, parlaments, eh, padome, komisija eh, tagad ir izveidots starp šīm trim institūcijām, un premjerministrs Tusks man uh, apsolīja, ka viņi arī turpinās šādā garā. Dialogs ir sācies, tas ir jāturpina un tam ir jāsasniedz rezultāti. Mēs uh, esam smagi strādājusi un uh, mēs esam eh, arī kaut ko sasnieguši. Daži mums aicina varbūt tagad vairāk izvēlēties nacionālās intereses, bet mēs esam atpazinuši, ka esam savstarpēji atkarīgi gan ekonomiskā, gan arī migrācijas jomā. Pirmkārt, ekonomiskie jautājumi. Izaugsme bija svarīgs jautājums Ungārijas prezidentūrai un būs svarīgs arī Polijas prezidentūrai. Tagadējā ekonomiskajā situācijā likmes ir augstas. 2011. gadā tiek gaidīta 1,8% izaugsme, bet bezdarbs vēl joprojām ir nepieņemam augsts, jo īpaši jauniešu vidū. Atšķirības uh, konkurētspējā starp dalību valstīm arī ir pārāk liels, un tādas uh, valstis kā Grieķija tiešām atrodas uz nāža asmens. Uh, mums tagad uz spēles ir likta mūsu ekonomiskā nākotne, mūsu kopējā valūta un mūsu loma nākotnē. E, Eiropas komisijas likumdošanas priekšlikums ir ļoti svarīgs, un tas būtiski ietekmēs mūsu Eiropas Savienības. Pēc um, sarunām vietēja eh, vienošanās par ekonomikas pārvaldības pakotni jau ir sataustāma. Es aicinu šo vienošanos noslēgt pēc iespējas drīzāk par šo svarīgo paketi, jo uh, tur arī referents ir ieguldījis lielu darbu. No savas puses komisija turpinās strādāt, lai uh, sasniegtu izaugsmi, piemēram, 12 prioritārās rīcībās un uh, vienotajā tirgū. Mēs iesniegsim priekšlikumus līdz gada beigām. Ceram, ka parlaments un padome tos pieņems līdz nākamā gada beigām. Man ir liels prieks, ka varam redzēt jau rezultāts arī intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, kur komisija piedāvāja visaptvarošu reformu stratēģiju. Un jau pagājušajā nedēļā dalībvalsts vienojās par divām regulām, kas ievieš pastiprinātu sadarbību, lai izveidot kopību Eiropas Savienības patentu. Šī vienošanās eh, mums tāda nav iespējams bijis panākt pēdējās desmit gadus, un Ungārijai izdevās šo eh, eh, strupceļu pārvarēt, un tagad mēs samazinājām patentu izmaksas Eiropas Savienībā par 80%. Tas ir solis inovāciju virzienā un ekonomiski ļoti svarīgs aspekts. Mēs nonāksim situācijā, Tagad mēs esam situācijā, kad eh, Eiropas Savienības patents maksā desmitreiz vairāk nekā Amerikas patents, un te mēs redzam, ka Eiropas Savienībai ir jādarbojas, lai veicinātu konkurētspēju. Ļoti svarīgs jautājums šajos sešos mēnešos bija migrācija. Tas ir arī tāds emocionāls jautājums. Eiropas Savienība sasnie, saskaras ar uh, eh, izaicinoša situācija, kas ir saistīts arī ar arābu pavasaru, bet mēs esam darbojušies kā Eiropas Savienība, lai aizstāvētu gan brīvību, gan drošību. Uh, ir ļoti svarīgi. Esam stiprinājuši Frontex līdz ar jauno regulējumu pirms divām nedēļām, kur pieņēmām. Mēs arī pieskārāmies Schengenas pārvaldības jautājumiem, jo ir dažas valstis, kas eh, pārkāpj pamatprincips Eiropas Savienībā, proti kopējā Eiropas telpa un brīvu pārvietošanās. Komisija tagad nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par izvērtēšanas sistēmu Priekšsādātājs lūdz eh, Barozo kungu nedaudz palēnināt tempu. Barozo kungs atvainojas, jo negrib pārāk uh, ilgu laiku aizņemt. Es teicu, ka komisija tagad nāks eh, klajā ar saviem konkrētiem priekšlikumiem, lai veidotu Eiropās līmeņa aptu, uh, monitoringu sistēmu, uh, kur būtu arī drošības mehānisms par patvērumu. Eiropadoma vienojās, ka mums ir jāpabeidz mūsu kopējā patvērumu meklēšanas sistēma līdz 2012. gadam. Komisijas priekšlikumi jau ir iesniegti, un esmu pārliecināts, ka šis ir, eh, mums ir īstā brīdis eh, un enerģija, lai šo mērķi sasniegtu. Man ir arī liels prieks, ka Ungāru prezidentūra spērusi būtisku solis priekšu Romu cilvēkiem. Eh, Nacionālās Romu integrācijas stratēģijas atbalsta arī Eiropadome. padome un tas palīdzēs mums uh, uh, cīnīties pret izstumtību tādās jomās kā izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe un mājokļu joma. Un man ir liels prieks, ka šis jautājums tagad ir uh, uz risinājuma ceļa. Tad par Horvātijas iestājušanos uh, pagājušajā nedēļā tika formāli noslēgtas sarunas. Uh, un mēs uh, gatavojamies parakstīt iestāšanās līgumu līdz šā gada beigām. Komisija uzskata, ka uh, Horvātija varētu kļūt par 28. dalību valsti līdz 2013. gada 1. jūlijam. Mēs esam bijuši strikti, bet taisnīgi, un šādu pašu pieeju mēs īstenosim līdz pat iestājas brīdim. Es domāju, ka tas veidos ne tikai spēcīgāku Eiropas saimi, bet arī veicinās mieru, samierināšanos un stabilitāti Rietumbalkānos. Gribu augstu novērtēt arī spēcīgo atbalstu, kuru saņēmām šī procesa vadībā, un beidzot tiek piešķirta uh, praktiska perspektīva šiem mērķiem. Es gribu pateikties Ungārijas aktīvajai dalībai, lai nodrošinātu labu nākotni Rietumbalkāniem. Balkāniem. Esam arī definējuši Donava stratēģiju, kā aizsargāt un attīstīt eh, partnerībā ar mūsu kaimiņiem eh, šo reģionu. Eh, galvenais mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus šiem 115 miljoniem cilvēku, kas dzīvo šajā reģionā. Šis ir bijis arī ļoti svarīgs gads kaimiņa attiecību politikai. Un tā ir tiešām mūsu darbkārtības priekšgalā. Uh, esam uh, saskārušies ar uh, problēmām dienvidu reģionos. Mēs atbalstījām ne tikai arābu pavasari, bet arī sniedzām humāno palīdzību šajās valstīs uh, un, protams, saskārāmies arī ar ietekmi uz Eiropas Savienības teritoriju. Un mēs uh, definējām arī demokrātijas stratēģiju. Eh, godātie deputāti, mums ir jāturpina šis darbs, jāinvestē mūsu nākotnē. Eh, Ungārijas prezidentūra ir strādājusi šajā uh, izpratnē un um, Polijas prezidentūra cerams arī nodrošinās uh, padomas darba nepārtrauktību un turpinās arī konstruktīvu viedokļu apmaiņu ar Eiropas parlamentu. Mēs šajos sešos mēnešos esam spējuši strādāt pie Eiropas darba kārtības jautājumiem un cerams, ka uh, Eh, nākotnē varēsim balstoties uz šiem sasniegumiem strādāt tālāk. Paldies par uzmanību. Thank you very much. Lielas paldies, Parozo kungs. Un tagad Eiropas Tautas partijas grupas vārdā grupas priekšsādātājs Jozefs Dāls lūdzu. Ja, kolēģi. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, padoms Ungārijas prezidentūra parādīs to, ka rotējoša prezidentūra turpina būt ar ļoti nozīmīgu lomu mūsu lēmu pieņemšanas sistēmā. Ir jākonstatē tas, e, cik nozīmīgi soļi paveikti šo pēdējo pusgadu laikā ekonomiskajā frontē e, ar pārvaldību un pirmā Eiropas semestra panākumiem, kopējas politikas frontē ar pasākumiem sociālās kohēzijas jomā, lauksaimniecības e, politikā, pārtiks drošumā iekšē tirgu, stratēģijā Donovas reģionam un, protams, enerģijas politikā. Ārējā frontē ar Horvātijas pievienošanos un arī mūsu solidaritātes apliecinājumu Japānai un vidusjūras tautām. Es, Orbán kungs, gribētu darīt jums zinām tautas partijas grupas pozītīvu vairākos punktos. Vēlos pirmkārt pateikties Ungārijas prezidentūrai un nu tīpaši. Uh, Eiropas uh, ārlietu uh, ministrs. Eiropas uh, lietu ministrei Eniko Gereri, kas ir mūsu bijusī kolēģe un kas, kuras darbs palīdzīs atbalstīt kopienas metodi. Un mēs esam 90-95% mūsu eh, pieprasījumu logoši atbalsto. Dargie kolēģi, bez ekonomiskas pārvaldības eh, nevar būt stabils eiro. Un bez stabila eiro mēs nevaram nodrošināt izaugsmu, nodarbinātību, sociālo kohēziju. Šeit cerības tādā gadījumā būtu tuvas nulē. Lūk, tā ir tautas partijas e, pozīcija. Tāpat arī es vēlos pasvītrot to progresu, kas ir kopš janvāra panākts kopējās politikās, vai šeit būtu runa par kohēzijas politikā, ar februāru vienošanos par šī rīka stiprināšanu tuvākajos gados, vai šeit būtu runa par kopējo lauksaimniecības politiku un vienošanos par eh, reformas vadlīnijām, saskaroties ar izēvielu eh, cenu pieaugumu un izaicinājumiem pārtiks drošuma frontē. Eh, vai šeit būtu runa par enerģiju un inovācijām, par stratēģiem, kam Eiropas, kam Eiropā domi veltīja veselu cišu sanāksmē. Un Tāpat arī iekšējais tirgus, kas tiek vēl aiz, stiprināts ar vienotā tirgus uh, aktu. Katrā ziņā e, Ungārijas prezidentūra ir virzījusies uz priekšu, neraugoties sarežģīto politisko vīdi. Es piebildīšu vēl vienu svarīgu elementu, konkrēti Romu politika, kura sakarā e, jūs, Orbán kungs, varētu samierināt Eiropiešus un piedāvāt konkrētas darbības. It īpaši es vēlos jums pateikties par šo veikumu. Un noslēgumā gribu atsaukt atmiņā e, tos panākums, kas ir gūti ārlietu jomā. Tos panākums, kas ir gūti attiecībā uz Horvātijas pievienošanos un to, ka 27 valstis tai ir devušas zaļo gaismu, e, ņemot vērā to kalendāru, ko sagatavoja Urban kungs janvāra mēnesī. Tā ir laba vēsts Horvātijas tautai un arī Balkānu tautām kurām ir jāvar rēķināties ar Eiropas perspektīvu, kas kļūst taustāma. Vidusjūras notikumi arī aizņēma daudz prezidentūras darbu. Eiropa varēja paust skaidri savu morālo eh, solidaritāti un konkrētu solidaritāti ar dienvidu kaimiņiem un palīdzēt risināt problēmas, kas rodas eh, imigrācijas sakarā Itālijas krastos, kur ierodas ļoti daudz ekonomisko bēgļu. Arī Schengenes telpa ir atvērts tagad Rumānijai un Bulgārijai. Nevis, lai izdarītu kādu labu žestu, bet lai piemērot noteikums, kas attiec uz visiem. Tas nozīmē to, ka Eiropas solidaritāte ir nopelnāma, pūliņi tiek atalgot un vēlos pateikties Ungārijas prezidentūrai un novēlēt labu veiksmi Polijas prezidentūrai. Paldies par uzmanību! Thank you! Paldies! priekšsēdētāja kungs. Un tagad uh, vicepriekšsēdētāja kungs Svobodas kungs, sociālistu un demokrātu vārdā Eiropas parlamentā. Lielas paldies priekšsēdētāja komisijas priekšsēdētāja premjerministra kungs. Kalnai prezidentūrai ir divi uzdevumi. Ir jāpabeidz jau iesāktie darbi, un no otras puses ir jābūt tādai kā parauga lomai Eiropas Savienībā. Attiecībā uz pirmo punktu premjerministra kungs vēlos sirsnīgi pateikties visiem līdzstrādniekiem jūsu komandā, jo darbi tika paveikti lieliski, īpaši attiecībā uz Horvātijas situāciju un arī Romas stratēģiju. Liels paldies jums par to attiecībā uz otru punktu. Šeit vēlos izteikt pāris kritiskus lietas gan attiecībā uz plasaziņš līdzekļu likumu, gan konstitūciju, mēs šajā parlamentā izteicām ļoti lielu kritiku. Jūs varat teikt, tā ir iekšlieta politika, taču premjerministra kungs, jūs zinat, ka šodien Eiropā galvenais mērķis ir tas, ka iekšlieta politika ir Eiropas Savienības politika un Eiropas politika attiecīgi ietekmē arī iekšlietas. Un tādēļ šī kritika no Eiropas puses ir piemērojama. Un jums ir jāpieņem arī šī kritika, kaut gan Eiropas Savienības komisija bija diezgan maiga attiecībā uz šiem likumiem. Un jūs zinat, ka mēs kritizējam ne tikai procesu, bet arī konstitūcijas sastādājus, un ANO ģenerālsekretārs Ban Kimūns arī ļoti stingri izteica savu kritiku. Jūs vienmēr minat, ka 2000, ka Horvātija vēlas pievienoties. Es atceros eh, revolūciju Austrijā, kad bija ļoti lieli mērķi par plašsaziņas līdzekļu brīvību, par runas brīvību. Un es vēlētos, lai jūs atcerētos šos revolūcijas vērtības, kas ir Eiropas vērtības un Eiropas mērķi. Un tas nav tā, kā jūs vienmēr sakat, ka šī kritika nāk no sociālistu puses. Uh, Jūs paša Ungārijas parlamentā nesen piedalījāties sēdē, kad piedalījās Hillary Clinton un kad tika pausta šī kritika. Hillary Clinton, tāpat kā citi, arī aicinājums būt uzmanīgiem attiecībā uz demokrātijas attīstību. Mums visiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ne tikai Ungārijā, bet īpaši Ungārijā saistībā ar pēdējā laika attīstību. Protams, jūs varat teikt, ka jūs savā valstī varat darīt, ko gribat, taču Eiropas Savienības demokrātijā ir būtiski ieklausīties kritiķos, uzklausīt to, ko saka opozīcija, ne tikai pozīcija. Jūs šeit pateicāties tikai tautas partijai. Nu, protams, to jūs varat darīt Nu, kaut gan šeit tā ir pirmā reize, kad mēs redzam, ka patiecība tiek izsniegta tikai vienai partijai. Taču patiecība pienāks arī kritizētājiem, jo ar to mēs saprotam Eiropas demokrātiju, un mēs vēlamies, lai jūs tiešām ievērotu plurālismu, pasaziņas līdzekļu un runas brīvības, vērtības un mērķus. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski Ungārijai, un īpaši arī raugoties uz atbildību, kas pastāv mums Eiropā. Mums ir jāsaka jā gan plurālismam, gan kritikai, gan plašsaziņas līdzekļu brīvībai, jo kritika palīdz mums attīstīties un iegūt labus rezultātus. Ir jāatbalsta gan vairākums, gan arī kritiskās balstis. Tā ir e demokrātija Eiropā. Paldies! E, eh, Mr. Svobodā! Svobods kungs! Eh, jums tiek uzdot zilās kartītes jautājums. Jūs esat gatavs, kolēģis Palsēlts vēlas uzdot jautājumu. Jā, priekšsēdētā kungs. Eh, Ungārija novadīja ne tikai lielisku prezidentūras laiku, bet viņai ir arī lieliska demokrātiska konstitūcija. Un es tad gribu pajautāt Svobods kungam, vai viņš uzskata, ka Banki Mūns, kurš pārstāv tādu organizāciju, kas sastāv no tādām vairāk kā diktatūrām, vai viņam nevajadzētu nodarboties ar to situāciju, kas notiek di diktatūrās, nevis demokrātiskā valstī? Līva kolēģe Boselt. Cienējumā Boselt kungs. Pirmkārt, Banki Mūnu atbalsta ļoti daudz demokrātisku valstu, ievēlot viņu par ģenerālsekretāru. Un otrkārt, es pieminēju Venēcijas komisiju, ja jūs paskatītos, uh, kas šajā komisijā notiek, tad jūs saprotat, ka tur galvenokārt piedalās cilvēki, kuri nav saistīti ar sociāldemokrātiem, bet ar citām partijām. Demokrātija nav partija jautājums, ka gan personiskā un politiskās pašsaprotamības jautājums. Un to es arī gribēju paskaidrot Orban kungam. Paldies! Ander. Paldies! Nākamais runātājs Aleksandrs Grāfs Lamsdors. Premjerministra kungs, premjerministra kungs, Komisijas priekšsēdētāja kungs, manuprāt, Ungārijas prezidentūras laikā tika panākti būtiski mērķi. Bija ļoti grūta prezidentūra saistībā ar finanšu krīzi, ar Fukushimas krīzi, ar situāciju Āfrikā. Un šeit jāpateicās tieši jums, Orbán kungam, kā arī jūsu kolēģiem, kas veic lielisku darbu. Tas īpaši attiecas uz ekonomikas politiku attiecībā uz eiro stabilizāciju, tie tiešām ir lieli panākumi, taču vēl joprojām tas ir mūsu galvenais uzdevums. Starptautiskā nu, Eiropas uh, valūtas fonda uh, izveidošana arī bija lieliski sasniegumi. Apsveicam ir arī mūsu valstu ārpolitika koordinācija Viens jautājums vēl ir palicis atvērts, tā tēvētā sešu pa pakotne, kas vēl ir aplūkojams jautājums, un mums ir nepieciešams pastiprināt stabilitātes un izaugsmes pakts, tādēļ mums ir jāpaliek ļoti stingriem savās nostājās. Manuprāt, bija pareizi, ka mēs šīs sarunas turpināsim. Jozef Tālkungs teica, ka šī pakete ir nepieciešama ļoti pārliecinoša un stabila, lai mums būtu stabils eiro. Mums galvenais uzdevums ir tiešām pastiprināt stabilitātes un izaugsmas paktu. Ir vēl vairāk politi vairākas politikas jomas, kur jūsu prezidentūra bija ļoti spēcīga, tostarp uh, Horvātijas pievienošanās sarunas. Šeit varu piekrist, ka šis reģions ir pavirsījies lielu soli uz priekšu. Uh, un beidzot pēc trim gadiem arī esam noslēguši patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu, kā arī enerģētikas pakotne pavirzījusies un raugoties uz mazo un vidējo uzņēmumu situāciju, kā to pieminēja Barozo kungs par Eiropas patentu, šeit tiešām tikuši panākt lielu panākumu šajās jomās. Premjerministra kungs, kad mēs tikāmies Budapeštā, mēs teicām, ka izvērtēsim jūsu prezidentūru godīgā veidā, taču palūkosimies arī, uz to, kas notiek jūsu valstī, raugoties no mūsu liberālās partijas grupas puses. Un mums ir žēl, ka bija šāda situācija ar plasaziņš līdzekļu likumu. Mēs gribējām, gribējām citu likumu, mēs piedāvājam arī izmaiņas. Mēs vēlējāmies arī, lai konstitūcijas izstrādes process notiktu tā, kā komisija, Venecijas komisija to ieteica taču tā tas nenotika. Un es domāju, ka mums tiešām visiem jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs virzītos uz priekšu. Un brīvības ir ļoti būtiskas attiecībā gan uz preses, gan uz pārvietošanās brīvību. Un attiecībā uz to, ka robežas kontrols tiek atkal ieviestas uz Dānijas, Vācijas robežām, mūsuprāt, šai situācijai būtu jānotiek citādāk un mūsuprāt šeit tiek apdraudēta arī Schengen zonas pamatkritērija, un mēs būtu vēlējušies, lai jūs rīkotos daudz stingrāk šajos jautājumos. Taču visumā jūsu prezidentūra bija ļoti spēcīga, un mēs būtu ļoti priecīgi, ja nebūtu šādi nelaimīgas situācijas. Paldies! Ko da Paldies, kolēģi. Tagad Daniels Konspendīts, lekšu priekšsēdētājs no zaļajiem. Premjerministra. Priekšsēdētāji, premjerministra. Atzīstu, ka dažkārt es nevisai labi varu saprast. Jūs sacījāt šeit, ka Eiropa ir spēcīga, Eiropa var darboties, rīkoties, Eiropai ir jārīkojas, Eiropai jārīkojas kā uh, spēkam, kas jāpiemēro ekonomiskās un, un, un politiskā sarežģītā situācijā. Visi aplaudē. Vēlāk es lasu, 1848. gadā mēs nepieņem vienas diktātu. Tālāk Eh, gadsimtu vēlāk mēs nepieņemam Maskavas diktātu, tāpā, un šodien mēs negribam uh, Briseles diktātu. Kas to teica? Vaclavs Klaus? Nē, Viktors Orbāns šī gada martā uh, savas uh, publikas priekšā. Un pēc tam uh, Eh, pēc tam jūs eh, uzdot jautājumu, var uzdot jautājumu, kāpēc Eiropa tiek slikti uztvērta savās valstīs. Tāpēc, ka šeit Briselē ir cilvēki, kuri runā vienā, vieniem valodu šeit un savās mājas citu valodu. Un tas skaitē Eiropai, tas degradē Eiropu. Un jūs, jūs esat viens no tiem eh, politiskajiem eh, vīriem, kas degradē Eiropu, Viktor Orbán. Tāpēc, ka jautājums ir ļoti vienkāršs. Jūs zināt, un jūsu funkcionāri ir paveikuši arī labu darbu. Jā, tas ir interesanti. Un šeit mums ir ģeneralizētas vispārīgi šizofrēnijas gadījums un nacionālais cinisms, kas ir vienkārši neticams. Tas nozīmē to, ka Ungārija e, izjauc visu, kas tiek paveikts Strasbūrā un Briselē. Jūs teiksiet, ka tas e, nav svarīgi. Es turpinu. Mēs no katra manifestanta, kas negrib graut mērķus, kas kalpo Ungārijas interesēm, eh, pakaušanos savukārt mēs vienmēr veiksim pasākums legalitātes ietvaros pret šiem manifestētājiem, eh, lai tos varētu aizsargāt no ārvalstniekiem. Kas to sacīja? Viktors Orbāns kas sacīja, mums ir pašiem savs veids, kā darīt, mēs rīkoties uh, skarbi, uh, un tā varētu būt pareizā pieeja. Tas ir Jānošs Kadārs uh, 85. gadā. Tā ir jūsu problēma, Viktor Orbán. Jūs cīnījāties par brīvību 89. gadā un pēkšņi jūs esat kļuvusi, un tas ir pilnīgi neparasti. Jūs neuzticaties vairs pats sev, jūs, jo jūs esat pret Briseles diktatoriem, tāpat kā jūs esat prezidents Briseles diktatūrā. Jūs neuzticaties pats sev, jums vajadzētu neuzticēties sev vēl vairāk, Orbán kungs. Tad jūs saprastu, kāpēc Eiropieši šodien un es varu eh, nocitēt to, kas ir rakstīts presē. Jūsu presē divi kreisie liberālie žurnāļi, Eiropas Savienība, ba Barozu kungs, ir izveidojis sapludinājumu, bet jūsu neatkarīgie mēdī, kas ir jūsu rokā, atteicās tāpēc, ka tie ir opozīcijas izdevumi. Uh, Jums ir radiostacija, kas ir brīva, kas saucās Globe Radio. Pilnīgi nejauši tai tiek atņemta apraides frekvence. Un pilnīgi nejauši katolisks radio, katoliska stacija iegūst šo pašu apraides frekvenci. Jūs teiksit, ka tā ir vēsturnes, kāpēc lietas vienmēr nokrīt tieši Tieši šādā veidā un ne cit, citādā veidā. Jūs varat purināt galvu, protams, bet viss, ko es saku, ir taisnība. Jūs vispirms nākat klajā ar nacionalistisku runu un pēc tam jūs sakāt Ungāriem, eh, pēc tam jūs eh, sakat pilnīgi citu runu. Uh, Otrkārt, jūs cīnījāties par brīvību, jūs sakāt. Es pārāk daudz jūs nedzirdēju, ka tādās valstīs kā Ēģipta un brīvī notika cīņas par brīvību. Jūs bijāt ļoti pieklusināti, bet tad, kad bija runa uh, par. Uh, Ķīnas uzņemšanu un tika uzņemti cīnītāji pret, eh, kad tika uzņemti brīvības eh, apsviedēji, tad arī, arī mēs jūs nedzirdējām. Tas, kas notiek Eiropā šobrīd par, eh, ar robežu problēmām, ar to, ko dara Dānija, ir pilnīgi steidzami, lai Eiropas Savienības prezidentūra, lai komisijas vadība, uh, pateiktu, ka tas ir jāpārtrauc bez kavēšanās. Šengens nolīgu, vien, vienošanās ir Šengens vienošanās, Šengens līgums ir spēkā, un jebkura valsts, vai tā būtu Ungārija vai Dānija, tā nav taisnība eh, vienpusīgi apstrīdēt Eiropas tiesības. Ja ir jāmaina Eiropas tiesības, tad tas jādara koplēmumā Barozu kungs ar parlamentu. Un tādā veidā mēs varam mainīt šīs tiesības. Un tad redzēsim, vai jums būs vairākums, lai mainītu Schengens līgumu, Orban, Orban kungs. Pas, apsveicu par paveikto, bet jūs esat diktatūra pret diktatoriem. Un diktators šeit saucās Viktors Orbāns. Paldies, runātājs tiek pārtraukts. Nākošais runātājs ir kolēģis Jans Zahradils no konservatoriem un reformistiem. Eh, pane předsedo komise, pane premiére, pan... Paldies, priekšsēdētāji. Godātais premjerministra kungs, komisijas priekšsēdētāja kungs. Ungārija noteikti ir pelnījusi atzinību par prezidentūras laikā paveikto darbu. Gribētu jūs uzslavēt, jo īpaši valsts sekretāram gribētu pateikties, kas ilgas stundas ir pavadījis šeit pēc uh, Eh, citām prezidentūrām šī arī bija jaunā dalībvalsts, kas ķērās pie prezidentūras, eh, un tā nebija vien viegls darbs, bija satricinājumi Eirozonā, arī sociāls un politisks pārmaiņas eh, Ziemeļāfrikā. Tas pat pieredzējušas politiķus būtu izbiedējis. Un vienlaicīgi un kā arī prezidentūras laikā bija jāsaglabā uh, um, stabilitāti savā valstī. Un mūsu valstī bija līdzīga situācija, bet tomēr neskatoties uz to visu, gribētu arī uh, minēt šo to negatīvu, ne, tik, ne jau par Ungārijas prezidentūru, bet par uh, vispār jauno dalību valstu prezidentūrām Eiropas Savienībā. Es nepiekrītu Orbānu kungam uh, pilnībā, proti, ka paplašināšanās uz eh, centrālo un austrumu Eiropu, dos jaunu dinamiku un eh, jaunu pieredzi. Man liekas, ka tas nav noticis. Jaunās dalībvalstis eh, ļoti strauji ir pielāgojušās federālistu ideoloģijai un Eiropas žargonam, un prezidentūra ir tāds administratīvs pasākums un nevis politiskās liederības pasākums. Uh, Es gaidu dienu, kad uh, piecelsies kājās kāds premjers, kas pateiks, ka mums ir vajadzīga jauna Eiropas paradigma, ka mēs nevaram turpināt šo te Eiropas integrācijas koncepciju. Un ja kāds uh, to pateiks, tad uh, konbendit kungs noteikti viņu sauks par anti-eiropieti, bet es domāju, ka pilsoņi šim premjeram aplaudēs. Paldies. Nākamais eh, Miloslavs eh, Ransdorfs. No eh, kreisajiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu atzīties, ka man patīk Ungārija, ka man patīk Ungārijas kultūra, un tāpēc mani, es ar interesi gaidīju Ungārijas prezidentūru un gaidīju, kā viņi īstenos savu spēcīgākas Eiropas programmu, bet jāsaka, ka biju vīlies, piedalījos vairākās trīspusējās sarunās starp padomi, komisiju un Eiropas parlamentu, un atklāju, ka viņi ir pilnīgi nesagatavojušies un ka viņiem nav pašiem savs viedoklis. Un atsaukšos uz to, ko teica Zahradil kungs. Tātad stereotipā ievērošanas turpināšanu. Ja mēs apkopotu, kādi ir šīs prezidentūras rezultāti, tad es tomēr gribētu teikt, ka šī bija nulles prezidentūra. Pretstatā tam, ko teica citi. Manuprāt, tas tiešām ir skumji, jo šī bija prezidentūra, kas saskārās ar izaicinājumiem gan iekšlietās, gan ārlietās kur tad tika piemērota šī spēcīgā pieeja, kuru deklarēja Orbāna kungs. Tā tika piemērota pret Ungārijas plašsaziņas līdzekļiem un eh, pilsoņiem. Tur mēs redzējām, ka tiešām tāda spēcīga pieeja tika īstenota. Es uzskatu, ka šis uh, parlaments ir tāds paštaisns un pārspīlēt paštaisns. Mums ir jāpadomā, uh, jāskatās, jāmeklē citas iespējas, jo tās iespējas, kas ir bijušas jaunajām dalībvalstīm, tā skaitā manī valstī līdz šim brīdim, ir izšķērdētas. Un es domāju, ka kaut kad nāk šis modinātājs zvans, un mēs saskarēsimies ar uh, patiesiem izaicinājumiem. Mums tiešām par to ir jādomā. Tagad Fariģkungs lūdzu. Paldies, Orbán kungs, jūs esat viens no retajiem Eiropas līderiem, kas tic nacionālajai valstī, kas pārzina vēsturi un kas atbalsta demokrātiju. Un uh, es domāju, ka tad, kad jūs sakāt, eh, kādreiz mūs diktēja Maskava un tagad tā ir Brisele, un jūs sakāt, ka jūs pretosieties tam, jūs tiešām to arī domājat. Es domāju, ka Jūs esat uh, pierādījis, ka esat Eiroskeptiķu kustības slepenais ierocis, un jūsu sešu mēnešu darbs tiešām ir bijis vēsturisks šajā prezidentos laikā, jo pēdējos sešos mēnešos Eiropas tautas beidzot ir pamodušās un pamanījušas, uh, ka šis ir nedemokrātisks uh, projekts, un te ir daži spilgtie mirkļi jūsu demokrātijā uh, Somijā vinnēja īsto Somu partiju, un kurš tad var uh, vainot pilsoņus par to, ka viņi saka, ka viņi nevēlas vairs glābt šo te izgāzušos projektu eiro. Un uh, bija arī uh, cita katastrofa uh, Barozo kunga Portugāla, kas bija jāglābj. Un, protams, uh, arī Grieķija jāmin, kur ir jāglābj, kur cilvēki protestē uz ielām. Bet varbūt, ka visspilgtākais mirklis eh, jūsu eh, prezidentos laikā bija, kad Dāņi saplēsa Schengens uh, nolīgumu. Tātad es gribētu atzīmēt, ka jūsu prezidentūra ir bijusi lieliska, ir uh, tiešām panākts tas, ka demokrātija ir atmodusies, un cilvēki aizvien vairāk sāk apjaust, ka uh, laiki ir mainījušies, ka mēs sākam redzēt šī ļoti bīstamā projekta beigas. Orbán kungs, lielisks darbs. Paldies. Nākamais Segēdī kungs. Pie, no politiskajām grupām nepiedrošā deputāta vidus. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi deputāti, premjerministra kungs. Es vēlētos analizēt Ungārijas prezidentūras darbu divos aspektos. Vispirms ir jāņem vērā Eiropas Savienība un pēc tam ir jāaplūko lietas no Ungārijas viedokļa. To es arī gribētu izdarīt. Eiropas Savienībai bija divas iespējas vienmēr, tā tas ir vai nu nācija Eiropa, kas ir ekonomiska alianses, kurā dalība valstis patur savu suverenitāti un neatkarību un šī suverenitāte tiek respektēta. Otrais risinājums ir Eiropas Savienotās valstis, kur dalība valstis kļūst par kolonijām. Diemžēl Ungārijas prezidentūra ir atbalstījusi Eiropas Savienotos uh, valstu risinājumu spēcīgāku centralizāciju, kas uh, Eh, padara eh, grūtāk arī taiskaitā Ungārija pašai atjaunot savu su suverenitāti. 2004. gadā Ungārijas iedzīvotāji nobalsoja par Eiropas Savienību, jo viņi cerēja, ka Ungārija, Ungāri no Karpatu baseinu varēs apvienoties varēs uzturēt kontaktus, varēs ietilpt vienā kopienā. Pieņemsim, ka Ungārijas prezidentūra ir simboliska prezidentūra un ka no nacionāla Eh, viedokļa šeit ir maz manevrēšanas iespēja, vismaz simboliski. Jūs būtu varējis runāt par eh, Slovāku liku, li, valodu likumiem, par Berešu. Jūs ar zobiem un nagiem aizstāvējāt tā vietā eh, likumdošanu par mēdījiem, un aizstāvējiet Romu stratēģiju. Problēma ir Romu stratēģija. Problēma ir tā, ka nav Ungāru stratēģijas. Mondolists. Eh, kolēģis nākošais runātājs ir Jozefs Sajers. Paldies, priekšsēdētāji. Ir pagājuši pāris dienas, kopš beigusies Ungārijas prezidentūra, un varu teikt, ka man ir iestājusies tāds pozitīvs emocijas, arī tāds kā atvieglojuma sajūta, un var teikt, ka mēs esam ieturējuši to, ko apsolījām. Mēs to tiešām darījām. Mēs piedalāmies šajā klubā, esam izpildījuši mūsu uzdevumus, un attiecībā par to, kas tika teikts par konstitūciju un plasaziņas līdzekļu likumu, nu jā, mēs vienmēr esam norādījuši, ka esam pieturējušies pie Eiropas noteikumiem. Svabads kungs! Manuprāt, jums ir jāizlasa ievadvārdi par Ungārijas prezidentūru turpināšu Angliju. Vagyis magyar alkotmány igenis megemlékezik 1956-ról. Tātad jūs šeit tiek pieminēta 65. gada revolūcija, kas ir ļoti būtisks datums. Konbendit kunga viedoklis, nu, tas ir tāds dīvains, viņš šobrīd nav klāt. Es arī varētu viņam pateikt pāris vārdus. Un ja viņš ir piemin to, ka tiek diskriminēts zināmas grupas, tad es tā nevarētu tam piekrist, jo šeit Eiropas parlamentā ir arī pārstāvi no Romu puses, un mums šeit nav jāuzklausa tā pārmetumi. Taču, kā jau teicu, kon Bendit kunga viedoklis ir tāds citādāks. Mēs Ungārijā centāmies sasniegt to, ko apsolījām. Mēs vēlamies nodrošināt drošību, un šeit Eiropas parlamentā mēs tiekam uzaicināti. Vai arī mums šo pēcpusdienu ir jāpieņem balsojums, jāveic balsojums par Ungārijas uh, konstitūcijas rezolūciju. Runājot par to, ka lietas tiek noteikts Briselē un uzspiests mums, tas tā nenotiek. Kā vēlreiz vēlos pieminēt tikai to, ka mēs esam padarījuši to, ko iesākām. Paldies! Nākošais runātājs Čābā mm, eh, Tabažtī. Paldies! priekšsēdētāji, premjerministra kungs, Barozu kungs, godami deputāti, tas, ko es sacīju Ungārijas prezidentūras sākumā, vēl aizvien ir spēkā. Tas nozīmē to, ka tas ir svarīgi visiem Ungārijas patriotiem, tā skaitā Ungārijas eh, sociālistu delegācija Eiropas parlamentā ne mūsu, ne valsts vairāku vainas dēļ bilance ir visai divdomīga. Ir funkcionāri un ierēģi, kas ir veikuši lielisku darbu. Un mēs esam pabeiguši sarunas, eh, iestāšanās sarunas ar Horvātiju. Tāpat ir pieņemta Romu stratēģija, Donavas stratēģija. Bet neraugoties uz eh, to visu, ir tikai pus panākumi paketē par ekonomisko pārvaldību. Žēl, ka Ungārijas prezidentūras laikā nenotika Ungārijas partneru galoķi tikšanās. Un tie, eh, tās priekšrocības, ko mēs bū, būtu varējuši gūt prezidentūras laikā, tika palaistas garām. Likums par mēdījiem, demokrātiskas eh, eh, valsts veidu lomas mazināšanās, eiroskeptiķi. Tas viss izpelnījās kritiku. Prezidentūras laikā Ungārijas Eh, valdība strādāja daudzos virzienos. Diemžēl valsts tēls saš, eh, š, sāk šķobīties. Un pirmās kritikas pauda la, eh, Francijas un Vācijas labējie, Luksemburgas labējie. Viņi pauda kritiku attiecībā uz mediju likumdošanu konstitūcijas sakarā. Uh, Vācijas valdība paudzaudu, Vācijas labējie pauda kritiku. Bet um, nevienam nebūtu jāsniedz pamācības šajā sēžu zālē. Tas nav mūsu stilā, taču ikvienam ir tiesības paust savu neapmierinātību, savas bažas un bailes, ja Eiropas Savienības vērtības degradē, tiek degradētas vai, ja pastāv bažas, ka tā var notikt. Un ļoti žēl, ka sociālistu eh, nevar lepoties ar pēdējā pusgadā paveikto. Nākošais runātājs Lēna Eka to have the eu presidency is not only about decision making it's Vadīt prezidentūru, tur nav runa tikai par lēmumu pieņemšanu, tas ir arī simbolisks akts. Ir runa par uh, vārda brīvības, cilvēktiesību un citu Eiropas vērtību pārstāvēšanu. Tāpēc es eh, atbalstu to, kā jūs Romu jautājums uzsvērāt, bet man ir žēl, ka Ungārijas prezidentūra iekšēji eh, neizrādīja apliecinājumu šīm vērtībām. Zināmā mērā ir ironiski, ka Ungārijas prezidentūra paveikusi tik labu darbu paplašinot Eiropas saimi. Um, Un es kā vicepriekšsādātāja parlamenta Horvātijas delegācijai esmu ļoti priecīga, ka prezidentūras laikā tika pabeigts iestāšanās sarunas. Pateicoties Ungārijai, paplašanāšanās process uh, turpinās. Tas ir uh, liels vēsturisks sasniegums. Man ir arī prieks, ka Ungārija ir pārliecināti vadījusi enerģētikas jautājumu risināšanu, uh, stresa testi, kododrošībā. drošībā padomu secinājumu par energoefektivitāti un energoju, enerģijas um, ceļu karte. Un pēdējā piezīme par uh, padomi. Um, manuprāt, uh, vidas jautājumu būtu jāuztver nopietnāk polijas prezidentūrai. Paldies! Uh, es lūdzu jūs, kolēģi, uh, runāt nedaudz lēnāk, jo tūkiem ir problēmas tikt jums līdzi. Epinga kungs tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Katru reizi, kad Eiropas Savienība iekļūst problēmās, tad uh, tiek vainot populisti. Barauzo kungs uh, cerams manī klausās, jo viņš to dara regulāri, vaino populistus. Uh, bet uh, viņi tieši ir tālu no realitātes. Uh, Eh, tiek teikts, ka eiro veicinās ekonomisko konverģenci, bet notiek tieši pretējais. Cilvēki jautā, kas notiks ar viņu uzkrājumiem, ar viņu pensiju, kāda būs viņu bērnu nākotnē Eiropē, vai šie cilvēki ir populisti, Barozo kungs, vai tie, kas uh, apvaino citus populismā, vai viņiem nevajadzētu drīzāk ieskatīties spogulī, vai viņi, Barozo kungs, nesniedz pārdošas solījumus. Uh, vai viņi nevaino citus savās problēmās, kā jūs darījāt, Barozo kungs. Es domāju, ka ir pienācis laiks konsolidēt Eiropas integrācijas uh, sasniegums, nevis būvēt bābels torni. Tieši pretēji populisms ir apgalvot, ka eiro obligācijas ir maģisks risinājums mūsu parādiem. Kā mēs varam samazināt parādus, ja aizņemamies vēl vairāk? Uh, ir vairākums ārpus šīs plenārsēžu zāles daudz cilvēku, kas uh, uzdod jautājumus, uz kuriem Eiropas līderi neatbild. Runātājs tiek pārtraukts, paldies par jūsu runu, un nākamais runātājs Pārškas kungs uh, nav zālē, līdz ar to došu vārdu Werneram Langenam. Jā, ja, vielen dank, meine. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungi. Manuprāt, Ungārijas prezidentūra bija ļoti veiksmīga, ja mēs palūkojamies uz uzstādītiem izaicinājumiem, ja mēs pieņa, pavērojam dažu dalību valstu pretestību atrast kopīgu Eiropas risinājumu, tad nu tiešām varam izteikt tikai komplementus, un šo komplementu varu nodot tālāk arī Görs kundzei, Eiropas ministrei. Jūsu komandā viņa tiešām bija izcila darbiniece. Tādēļ vēlos arī iebilst Translapa kungam kā lai prezidentūra izsaka nopietnus uh, priekšlikumus, ja lielās dalībvalsts visu laiku bloķē šos priekšlikumus, un šeit ir ļoti daudz piemēru atrodam. Tādēļ, manuprāt, šo izaicinājumu fonā darbs bija ļoti veiksmīgs, un es domāju, ka mēs varam uh, Svabats kunga, Saliča kunga, Kona Bendikat kunga izteikums, kur tad viņi ir palikuši. Viņi visi ir eh, izteikuši savus viedokļus un ir pazuduši un nevēlas dzirdēt jūsu viedokli. Manuprāt, tā ir netaisnīga rīcība attiecībā uz Ungārijas prezidentūru. Jā, protams, jums vajadzēja risināt iekšpolitikas problēmas un bija diskusijas, taču, ja es uzklausu Svobods kunga viedokli, kurš nemaz nekoncentrējās uz Ungārijas prezidentūras saturu, tad tas, tā bija tāda māņu kustība. Tāpat arī vēršoties pie Kona Bendita. Orbán kungs taču nevar atrisināt visas pasaules problēmas, no Ķīnas līdz pat uh, Ziemeļāfrikai. Manuprāt, jūs veicāt lielisku darbu prezidentūras laikā, un ja mēs palūkojamies uz to, uh, kas šeit uh, Briselē tika satricināti prāti, nu tad jāsaka, ka Briselē komisijā bieži vien rīcība notika tā it kā nebūtu. Bijuši izaicinājumi, darbs tika turpināts tā kā līdz šim mums visu laiku. Un ja mums izdotos samazināt pesimismu dalību valstīs un uh, panākt labāku dzīvi pilsoņiem, tad Ungārijas prezidentūra bija lieliska. Paldies, kolēģi! Langenkungs, vai jūs esat gatavs atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Eh, Mr. Bostin. Labi, tas ir Bostināro kungs, kurš to uzdos. Paldies, priekšsādātāja kungs. Langen kungs, es gribētu jums uzdot jautājumu. Ați citit Es runāšu romāniski. Es gribētu jums pajautāt, vai jūs esat izlasījis Venēcijas komisijas atzinumu par jauno Ungārijas konstitūciju, un ja esat, tad ko jūs domājat par šo atzinumu, par šo ziņojumu, kurš ir droši vien viskritiskākais dokuments, ko esmu pēdējo 20 gadu laikā Eiropā redzējis? Uh, Venēdijas komisijas eh, atzinumu es neesmu izlasījis, saka Langenkungs. Es neprotu arī Ungārijas valodu. Es esmu izlasījis ļoti daudz vērtējums, ka Ungārijas konstitūcija ir viena no modernākajām konstitūcijām Eiropā. Un, manuprāt, tas ir attiecīgi jānovērtē. Un, manuprāt, citu deputātu rīcība šajā parlamentā ir vienkārši nepieņemama. Kolīgs. Paldies par diskusijām, kolēģi. Tagad Tanja Fajonu. Lūdzu. Maģārska ir zaključila predsedovanie nedvomno zenim. Paldies, priekšsēdētāji. Ungārija ir noslēgusi savu prezidentūru ļoti veiksmīgi, ir pabeigts iestāšanās sarunas ar Horvātiju un ir apliecināts, ka paplašanāšanās process eh, vēl ir eh, dzīvotspējīgs, un Slovāni ir pateicīgi par to, ka Horvātija tagad var iestāties. Un tas rada arī labu pamatu Eh, jūs radāt arī, radījāt arī labu pamatu Romu integrācijai Eiropā, bet eh, mēs pārāk daudz laika šķērtējam eh, runājot par jūsu iekšējiem strīdiem. Mums ir jārisina citas problēmas, runājot par plašaziņas līdzekļu likumu, kas apšauba preses brīvību. Mēs visi vēlamies, lai Eiropa būtu spēcīga, bet, manuprāt, mūsu cilvēki aizvien vājāk sadzird. Schengen un eiro arī ir Eiropas simboli. Mēs nevēlamies, lai Eiropa spērtu soļus atpakaļ demokrātiskajā attīstībā. Pat ja Ungārijas prezidentūra ir beigusies, mēs turpināsim sekot attīstībai jūsu valstī, un mēs ceram, ka Polijas prezidentūra pagriezīs stūri pareizajā virzienā. Paldies tagad Gorens kungs lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Ungārijas prezidentūras uh, vadība uzskata, ka Eiropa ir spēcīgāka nekā uh, pirms pusgada. Tomēr ne visi atbalsta jūsu konstatējumu. Grieķijas krīze, kakafonija ar tās net, negatīvo ietekmi Eiropu nav stiprinājusi. Spekulācija ir spēcīgāka nekā pirms pusgada. Pats īstie Somi ir spēcīgāki nekā pirms pusgada. Paplašināšanās savukārt, un es izsveru šeit savus vārdus, eh, padarīs Eiropu spēcīgāk tikai tāds, ja eh, tā var sev sagatavot tādus noteikumus un likumus, kur tiek eh, respektēti Kopenhāgenes kriteriji no visu dalību valstu puses, tad, kad tās ir kļuvušas par dalību valstīm ne tikai pirms, bet arī pēc iestājas Eiropas Savienībā. Un par Schengens līgumu runājot, es domāju, ka tie, kur ir skeptiķi, tie, kas ir pret šī līguma principiem ir spēcīgāk nekā eh, pirms pusgādā. Paldies, kolēģi! Ir ieradies sēžzālē kolēģis Paškā, jums vārds. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán pre, eh, predseda Európskej rady. Keď... Priekšsēdētā kungs. Orbán kungs nevar apstrīdēt to, ka Ungārijas administrācija centās izpildīt Eiropas prezidentūras laikā noteiktos pienākums, un par to mēs vēlamies pateikties. Šīs administrācijas ikdienas darbs taču tika apgrūtināts. Un to ļoti ietekmēja Ungārijas iekšlietu situācija. Briselē bieži vien arī tika pārprasta situācija. Tāpat arī attiecībā uz konstitūciju, par kuru Bankimūns izteicās un Venēcijas komisija izstrādāja atzinumu. Protams, noteikti nav viegli izpatikt visiem. Iespējams, ka konstitūcija nav pietiekami tiesiska un konstitūcija nav pilnvērtīga. Priekšsēdētāja kungs, saka Sīnī kungs, es vēlos pievienoties apsveikumu vārdiem, taču vēlos precizēt vienu lietu. Mēs varējām konstatēt, ka jūs visu laiku centāties pavirzīt Eiropu uz priekšu. Mēs sirsnīgi pateicamies par ziņojumu pabeigšanā attiecībā uz pilsoņu iniciatīvām. Mūsu delegācija konstatēja, ka padome piekrita, ka tiks īstenots caurskatāmības reģistrs, un polijas prezidentūra to arī varēs pārņemt šo darbu. Sauklis spēcīga Eiropa, manuprāt, arī ir ļoti veiksmīgs. Un jūs prezidentūras laikā jums bija jāskarās ar ļoti dažādām sarežģītām situācijām. runājot no savas pieredzes, manuprāt, tas ir vienkārši nepieņemami, ka tiek kritizēta kādas valsts konstitūcija, neiedziļinoties šīs valsts iekšlietās. Šeit mēs uzsveram to, cik svarīgi ir ģimenes vērtības un to jūs esat iebetonējuši savā konstitūcijā, un mēs pateicamies jums par jūsu drosmi, par jūsu darbu prezidentūras laikā un par konstitūciju, ko devāt Ungārijai. Nākošais runātais ir Tīta Hercoga. Dārgie kolēģi, priekšsēdētāji, es nezinu, zem kādas cepures staigā premjerministrs, vai tā ir Ungāru vai Eiropas cepura, viņš to var noņemt. Ungārijas profesionāļu priekšā. Eks, eksperti, profesionāļi ir paveikuši visu, lai prezidentūra vainagotos panākumiem. Viņš ļoti labi zina, ka Brisele nav no Maskava. Un e, premjerministri, es gribētu, lai jūs respektētu ierēģņus arī pēc prezidentūras beigām un nepakļaut uh, tos uh, e, pazemojumiem. Mils viens liels izaicinājums bija. Uh, E, par to, vai likuma projekts, kurš rīt kļūst obligāts visiem, e, šis jautājums mums bija jārisina, bet ir. E, bīstami neprast apstāties. Un viens no jūsu e, mīļākiem teicieniem šajās dienās bija tas, ka Ungārija ir uz kārtā, kas jū, runātāja tiek pārtraukta. Paldies par uzstāšanos. Nākošais runātājs Silvija Gulāra priekšsēdētāji, eh, premjerministra, eh, godējumie deputāti. Vispirms es gribu pateikties visiem eh, visām Ungāru darba grupām, ar kurām mēs varējām strādāt ekonomiskās pārvaldības sakarā, taču par to es nerunāšu. Manī dzīves kā tas, ka, ka Uh, Ungārijas prezidentūra beidzās un es brīžam to salīdzinu ar Austrungārijas impēriju un Habsburgu dinastiju. Mūsu valstis, mūsu konstrukcijas ir trauslas. Viss, kas, viss, kas veicina nacionālismu, norādot to, ka tas ir izcinājums nākotnē. Tiem ir jāpadomā, kas ir noticis ar impērijām. Pat Romas impērija savulaik tika aiznesta nebūtībā. Un tad, kad mēs spēlējamies ar vieniem no otriem, raugoties nākotnē, man tas liekas daudz svarīgāk nekā cīši nacionālismu ciešais konservatīvisms. Noslēgumā nelielu humoru nots. Eh, Romas Salmano Prūdī. Vienmēr tiem, kur salīdzina Briseles un Maskavas diktatūras, gribētu, a, a, lai jūs man atgādinātu savu iestāšanās datumu, pievienošanās datumu padomu savienībai. Paldies! Nākošais runātājs Korina Vortman Kola. Jā, danku vēl, voorzitter. Eh, ik wil het Hongaars voorzitter. Lielas paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlos pateikties Ungārijas prezidentūrai par paveikto darbu. Tas bija svarīgs runājot par vienošanos par ekonomisko pārvaldību, un par 98% mēs sasniedzām šo vienošanos. Urbā, Orbán kungs, jūsu mērķis bija spēcīgāk Eiropa, taču to var panākt tikai ar spēcīgu komandu. Tādēļ īpaši vēlos pateikties valsts sekretāra Karmena, jūsu finanšu ministram, vēstniekam un arī Gērī. Prezidentūras sākumā jūs teicāt, ka vēlties uzklausīt parlamentu, un to jūs arī pierādījāt. Ļoti daudzas mūsu vēlmes arī tika realizētas. Šis parlaments vēlas nodrošināt to, lai padomu var pieņemt lēmums, ka tie ir nepieciešami, un tādēļ pēdējie divi procenti mūsu vienošanās ceļā ir ļoti svarīgi. Ir ļoti būtiski, lai jūs nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu visām mūsu kopīgajām pūlēm jāvēršas šajā virzienā, pārvarēt pēdējos šķēršļus. Premjerministra kungs, es zinu, ka mēs to panāksim. Mēs vēl neesam sasnieguši 100%, taču jūs veicāt lieliskus priekšdarbus un cerams, ka septembrī būs iespējams pieņemt galīgo vienošanos. Šmadām. Paldies! kolēģis, nākošais runātājs ir Frederiks Dardēns. Priekšstādātāji, paldies, premjerministra. Es uzrunāju jūs kā sociālo lietu komitejas loceklis runājot par dažādiem panākumiem, kas gūti ir Roma sakarā, bet pretēji iepriekšējai prezidentūrai, kurā ar sociāliem elementiem e, virzīja e, jautājums par bezpajumtniekiem, par minimālo ienākumu, jūsu prezidentūra e, šajā pusgadā nevar lepoties ar pārāk daudz sociāliem elementiem. Jūs runājat par Eiropas sociālā modeļa aizsardzību, izaugsmu, nodarbinātību, diemžēl no šī pusgada E, mēs paturēsim tikai sarunas par ekonomisko pārvaldību vai ieteikums dalību valstīm. Jūs e, e, norādījāt, ka vienīgais ekonomiskās atvesļošanās līdzeklis ir meklējams budžeta pārskatīšanā. Es gribu sacīt, ka neapšaubāmi sociālā ziņā vairākas jūsu pozīcijas ir ļoti apstrīdamas. Paldies nākošais runātājs Marieta Džanaku. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos apsveikt Ungārijas prezidentūru un svarīgi rezultāts Un īpaši e, uzsvars e, ir likt uz finanšu stabilitāti. Pūliņi ir jākoncentrē uz makroekonomiskiem mērķiem. Tāpat arī ir panākti rezultāti e, Romu ziņā. Un svarīgi ir pievērst tagad uzmanību sociālajai dimensijai stratēģijai 2020. Esmu Grieķijas deputāte un vēlos pateikties Ungārijas prezidentūrai par pūliņiem, kas tika pielikti, lai palīdzētu manai valstī veikt nepieciešamās finansiālās korekcijas. Nav būtiskas viedokļa atšķirības un vērtējuma atšķirības, kas varētu pastāvēt Grieķijā Tā ir demokrātija. Mēs apzināmies, ka bez šīs palīdzības mēs būtu nonākuši ļoti lielās grūtībās, un mēs saprotam to, cik svarīga ir prezidentūras un komisijas iesaistīšanās šajā darbā. Svarīgi ir redzēt to, kā var sasniegt stratēģijas 2020 mērķus. Ja mēs domājam, ka neesam vē, uh, vē, sasnieguši vēlamos rezultātus uh, Lisabonas sakarā, paldies dod vārdu uh, Robertai Anģelīli. Eh, Lielas paldies, priekšsēdētāj kungs. Premjerministra kungs bija ļoti garas diskusijas par jauno konstitūciju Ungārijā, taču neraugoties uz polemiku, vēlos izteikt savu viedokli. Šajā konstitūcijā ir pierāda norāde, uh, uz jaunās paaudzes, jauno paaudžu nākotni. Un tas parāda ļoti lielu iesaistīšanos attiecībā uz jauno paaudzu, uz, uz uh, rūpēm par bērniem, un tas parāda to, ka Ungārijas prezidentūras viena no prioritātēm par bērnu seksuālo izmantošanu šī direktīva ir viena no galvenajām, kā arī cīņa pret bērnu pornogrāfiju. Nākamnedēļ komi tajā notiks uh, balsojums, un šis uh, instruments ir ļoti efektīvs. Tas būs ļoti labs paraugs, būs ļoti stingrs sodi, lielāka aizsardzība upuriem, arī attiecīgas normas attiecībā uz uh, internetu izmantošanu un pornogrāfisku raksturu materiālu izmantošanu, tāpat arī īpašuma arestēšana, kas viss ir saistīts ar eh, kriminālām darbībām. Visi šie jautājumi ir ļoti būtiski. Un tas viss bija iespējams tikai tāpēc, ka Ungārijas prezidentūra bija tik jūtīga un bija gatava sastrādāties ar mums. Köszönöm szépen, elnök úr! Tikko Galpečas kundze. Paldies! Ja atceros pašus sākumus, tad jāsaka, ka notika ļoti daudzas lietas. Mums nācās saskarties ar daudzām problēmām. Sociālistu deputāti arī norādīja uz to, ka darbs Ungārijas prezidentūras laikā tika padarīts labi, un to es vēlos uzsvērt. Mums nebija viegla prezidentūra, mums bija uzstādīti ļoti dažādi mērķi, un mums nācās ļoti sarežģītos apstākļos panākt šos mērķus, kas mums izdevās. Šī bija pati pirmā prezidentūra, kur uh, arī darbojās jaunā sistēma starp institūcijām. Un, manuprāt, šī prezidentūra bija ļoti draudzīga attiecībā pret parlamentu, kā to apsolīja jau pašā sākumā. Mēs ieviesām Eiropas semestri, mums ir laba pakotni ar Eiropas eh, pār, eh, par finanšu pārvaldību, mums ir panākumi attiecībā uz minoritātēm, un mums ir nepieciešama sadarbība arī ekonomiskajā ziņā, tādēļ mēs panāksim mūsu mērķis. Horvātija pievienosies Eiropas Savienībai, tas arī ir viens no pozitīvajiem panākumiem. Un, manuprāt, Ungārijas prezidentūra var savā bilancē ierakstīt lielus panākumus, un tā ir strādājusi ļoti čakli. Es ceru, ka arī nākotnē tas tā paliks, un ceru, ka Ungāri var būt lepni par sevi. Paldies, tagad pārēsim pie brīvā mikrofona procedūras, bet gribētu vēlreiz uzsvērt, ka tiešām bija ļoti laba sadarbība gan ar ārlietu ministru un ministra skundzi Eniko Gjörī Liels paldies viņiem par to. Un tagad brīvais mikrofons. Pirmais runātājs - Andrzejs Gžips. Vienu minūtu lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribētu uh, no visas sirds pateikties Ungārijas prezidentūrai un uh, pašam premjeram personīgi. Uh, par šo labo prezidentūru. Šajā laikā bija jāpārvar daudzas krīzes, kuras šeit jau tika pieminētas, piemēram, eiro krīze vai arī arābu pavasari, pavasars un ar to saistīja tie jautājumi, vai, piemēram, kodolkatastrofa Japānā. Prezidentūra veiksmīgi ieviesusi Eiropas semestri un sākusi skatīt arī jautājums, kas ir saistīti ar drošības standartiem eh, kodolu spēkstacijās. Un eh, šie jautājumi visām valstīm ir svarīgi. Nevar piekrist Kona Bendita vai Faričkungam. Viņš teica, ka šī prezidentūra um, krīzes risinājums, bet gribētu pateikties prezidentūrai par uh, kompetento darbu. Tagad Nevidalovs kundze. Um, Cienījamie kolēģi, Orban kunga runas sākumā mēs dzirdējām, ka viņš sadarbību ar politiskajām grupām ļoti augstvērtīgi novērtē, Un tad viņš izlaboja savu runu un teica, ka tas attiec tikai uz tautas partiju. Un, manuprāt, Eiropas parlamentā atrodas vairākas partijas. Un, manuprāt, ir notikuši dažāda attīstība. Daži kolēģi izsaka, ka viņi nezina, kas ir Venēcijas komisija, un, manuprāt, tā ir vienkārši ignorances izrādīšana attiecībā uz Ungārijas konstitūcijas pieņemšanu. Tāda izteikuma par to, ka Eiropas Savienība nav tik būtiska dalībvalstīs, nu tie nav labi piemēri. Turklāt viena prioritāte, kas ir nepieciešama, proti jaunatnes situācijas uzlabošanas, gribētu zināt, ko jūs darījāt šajā jomā. Manuprāt, neko. Un jūsu valstī tas tā ir noticis. Nākamais runātājs Petrauska kungs. prezydencja węgierska. Paldies, priekšsēdētāji. Ungārijas prezidentūra bija laikā, kad Eiropai bija dažādas problēmas un bija arī krīzes ārpus Eiropas. Neviena cita uh, valsts arī nav spējusi sasniegt visus savus mērķus prezidentūras laikā, bet Ungārija tomēr paveic ļoti labu darbu. Pabeidza sarunas ar Horvātiju un tika pieņemti arī sešpakas pasākumi. Prezidentūrai ir izdevies arī pievērst Eiropas uzmanību Donavas reģionam, lai uzsāktu arī, un uzsākt arī kopīgi darbu pie Romas stratēģijas. Ir svarīgi praudzīties arī uz Ungārijas valdības stratēģiju, kas um, veicina uh, Eiropas resursu izmantošanu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Un ir jāpiemina arī uh, nedzimušo bērnu uh, um, aizsardzību. Paldies tagad Obermajer kungs lūdzu. Priekšstādā kungs, paldies. Ungārijas prezidentūra sākās ar iekšpolitikas sarežģījumiem, kas radīja nepamatot uztraukumu. Mums bija ļoti ārkārtīgi grūti apstākļi - finanšu krīze, ekonomikas krīze, kodola krīze un situācija, kas saistīta ar arābu pasaules ar Āfrikas eh, pavasari. Un, manuprāt, tika panākt arī lieliski panākumi, kā Horvātijas pievienošanās Donavu stratēģija. Taču šeit man trūkst jautājumu, kas ņemt vērā vides aspektus un ir nepieciešama risināt situācijas, kas nodrošinātu lielāku drošību mūsu pilsoņiem. Taču principā ļoti labs darbs tika paveikts. Liels paldies jums! Paldies! Milāns Fēra kungs tagad runās. Paldies, priekšsādātāji! Premjerministra kungs, Orban kungs, ļaujiet man apsveikt jūs Slovēnijas delegācijas vārdā Eiropas Tautas partijā par uh, paveikto darbu prezidentūras laikā bija arī lieliska sadarbība. Jums nebija viegls uzdevums, jūs pārņēmāt prezidentūras grožus krīzes apstākļos, bija arī Fukushimas katastrofa un arī politiskais tsunami no kreiso puses Eiropas parlamentā, kas stipri politizēja jūsu darbu tajā laikā un iejauca iekšpolitikas lietas uh, Eiropas lietās. Neskatoties uz to visu, jūs panācāt labus rezultātus. Tiem, kuri teica, ka jūs nesat pārliecināts Eiropietis, gribu teikt, ka Eiropas semestrs, ja pusgads, ir viens no proeiropeiskākajiem um, mehānismiem, kas ir pieņemts tagad Eiropas institūcijā. Runātais tiek pārstraukts. Paldies, pēdējais runātājs. Šajā brīvā mikrofona kārtā Monika Benovā. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vēlos apsveikt Ungārijas prezidentūru un īpaši ministru prezidentu. Prezidentūra uzstādīja ļoti ambiciozu programmu, tādēļ ir jāpasakās par šīs programmas izpildīšanu. Manuprāt, ka parlamentu nevajadzētu izmantot tikai kritikas izteikšanai. Tā valsts, kura, kurai prezidentūra, viņai nevajadzētu izmantot savu situāciju ļaunprātīgi. Un, nu, Orban kungi, jūsu gadījumā mums notika precedenta gadījums, kad jūs kā premjerministrs, kur valstī ir prezidentūra, jūs savu pozīciju ļoti bieži izmantojāt ļaunprātīgi vai ne tā, kā tas paredzēts. Taču jums noteikti jāpatiecās par paveikto darbu, taču prezidentūras sākums nebija īpaši veiksmīgs. Ar šo uzstāšanos mēs pabeidzam uzklausīt runātāju. Es atvainojos to priekšā, kur bija pieteikušies, bet mēs jau esam darbi iekavējuši, un tāpēc mēs tagad beidzam šo uzstāšanās kārtu un dosim tagad vārdu komisāram, vicepriekšsēdētājiem Šefkovičam, kurš noslēgš šo uzstāšanos komisijas vārdā. Šefkovičs, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, premjerministrs kungs, godātie deputāti. Debates skaidri parādīja, cik svarīgi ir Eiropas integrācija šobrīd un cik svarīgu lomu joprojām spēlē rotējošā prezidentūra. Un Ungārijas prezidentūras moto bija spēcīga Eiropa, un tas mums tiešām ir nepieciešams. Es domāju, ka daudz no sasniegumiem, kas tika jau šeit uzskaitīti, tiešām eh, stiprina Eiropas Savienību. Ekonomikas pārvaldība, Eiropas pusgads, finanšu pakalpojumu uzraudzība, labāka patārātāja aizsardzība, Romu un Donavas stratēģija, kā arī sarunu pabeigšana ar Horvātiju, lai iestātos Eiropas Savienībā. Un tie ir tikai daži punkti. Ļaujiet man arī reaģēt uz uh, daudziem komentāriem, ko izteica godātie parlamenta deputāti par uh, Ungārijas konstitūciju un komisijas pozīciju šajā jautājumā. Šis ir nopietns jautājums, kas ir rūpīgi jāizanalizē pirms izdarīt jebkādus secinājumus. Pirmkārt, jāsaka, ka jaunā konstitūcija stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī, un, eh, lai to īstenot, būs jāveic īstenošanas pasākumi. Un eh, šobrīd eh, tur nav pretruna ar Eiropas Savienības likumdošanu. Juridiskā ietekme tiks izvērtēta tad, kad uh, tiks eh, ieviest šie ieviešanas pasākumi, tiesu prakse. Komisija uh, eh, sako Venēcijas eh, komisijas darbam, kas 20. jūnijā pieņēma savu atzinumu pēc Eiropas padomas parlamentārās asamblejas lūguma, un mēs analizējam šo atzinumu. Un komisija šajā jautājumā ļoti nopietni uztver savu kā līguma sargātājas lomu. Mēs uh, saglabāsim modrību attiecībā uz um, uh, Ungāriju un noteikti izmantosim savus prerogatīvas, ja tas būs nepieciešams. Bet tagad pievērsīsimies uh, tam, kas tad padarīja šo prezidentūru par pagriezienu punktu. Un tie bija uh, soļi mūsu ekonomikas pārvaldības stiprināšanas virzienā ar Eiropas pusgada starpniecību. Kā jau daudz runātāji to uzsvēra, uh, Krīze ļoti skaidri parādīja, cik savstarpēji saistīts ir mūsu ekonomikas, kā mūsu nākotne ir saistīta. Eiropa ir vienota ekonomiskā tāpa, nevis 27 ekonomikas. Un mēs uzreiz izjūtam, ja kādā valstī ir problēmas. Un tāpēc arī mēs izveidojām 2020. Stratē, gada stratēģiju, un tas bija arī pamats mūsu pirmajam Eiropas pusgadam. Uh, Gribētu pateikties Ungārijas prezidentūrai par veiksmīgu Eiropas pusgadu un par eh, valstu rekomendācijām, kuras atbalstīja arī Eiropa doma. Un um, tādējādi ir, ir radīti labākie iespējamie um, apstākļi, lai pāriet uz Eiropas semestri. Mēs uh, zinām, ka reformas būs veiksmīgas tikai tādi, ja tās tiek īstenotas uz vietas. Ja atļausiet, tikai viens komentārs par ekonomikas pārvaldības paketi. Es domāju, ka gan padomu, gan parlaments ir panākuši būtisku progresu. Esam ļoti tuvu šīs paketes pieņemšanai, kas ir ļoti svarīga un tiešām ir ļoti nepieciešams, un tas būtu ļoti apsveicami, ja uh, jūs varētu vēl spērt atlikušos soļus un pēc iespējas drīzāk panākt vienošanos par šiem dokumentiem. Uh, Liels paldies Ungārijas prezidentūrai par ieguldīto enerģiju šajās te sarunās, lai pakotne uh, tiktu gandrīz jau noslēgta. Ungārijas prezidentūrai prioritāte jau no pirmās dienas bija pabeigt iestāšanās sarunas ar Horvātiju, un es domāju, ka tā bija, tas bija tiešām liels sasniegums, un tas ir labs signāls ne tikai Horvātiem, bet arī citām valstīm Rietumu Balkānos Mēs vēlreiz apliecinājām, ka paplašināšanās ir uzticams process no abām pusēm, gan no Eiropas Savienības, gan uh, otras puses, un uh, Eiropas Savienība apliecinājusi savas saistības Rietumbalkāniem. Ungārijas prezidentūra arī daudz darīja, lai veidot jaunu kaimiņu attiecību politiku, lai atbalstītu patiesu demokrātiju un Mēs atbalstām reformas, kas veicina demokrātiju šajā reģionā. Nu, Priekšsētātāja kungs noslēgumā pieminēšu vēl divas ļoti svarīgas stratēģijas. Pirmā ir Donavas stratēģija, kas, eh, manuprāt, eh, būs tikpat veiksmīga kā tā, kas attiecās uz Baltijas reģionu. Es domāju, ka ar kopējo sadarbību un uh, zināšanām, ko var piedāvāt komisija, mēs varam veicināt ekonomisko attīstību un labklājību šajā reģionā. Un arī ļoti svarīgais darbs pie Romu stratēģijas eh, tika ļoti labi uztverts, jo tādējādi tika skaidri parādīts, ka Romu jautājums ir Eiropas jautājums, ka jāmeklē risinājums Eiropas līmenī, un tas ir jautājums, kas jārisina visām institūcijām, visām dalībvalstīm, un tāpēc uh, ir ļoti svarīgi uh, sasaistīt politikas Eiropas līmenī un nacionālos rīcības plānus. Un es domāju, ka šeit tiešām būs pozitīvi rezultāti Romu mazākumtautībai. Priekšsādātāja kungs gribētu pateikties arī visiem partneriem, ar kuriem es gandrīz dien dienā strādāju kopā eh, no Ungārijas prezidentūras puses. Viņi tiešām pavadīja ilgu laiku uh, parlamentā, un viņi ir paveikuši lielisku darbu. Lielisku darbu. Paldies viņiem par sadarbību. Paldies, Šefčovičs kungs. Un noslēgumā debatēs šajā ļoti svarīgajā darba kārtības punktā mēs dosim vārdu Viktoram Orbanam, kā Ungārijas premjerministram, kurš izteiksies padoms vārdā. Orban kungs, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vispirms es vēlētos vēlreiz atkārtot to, ka Ungārijas prezidentūra vēlas pateikties Ungārijas parlamentam, Eiropas parlamentam un parlamentu priekšsēdētājiem Buzekam, kurš ir atbalstījis mūsu darbu tagarumā, un atkārtoju īpaši tautas partijas grupa Eiropas parlamentā un tās vadītājam, jo bez viņa politiskā atbalsta Ungārijas prezidentūra ne, nebūtu spējis vainagoties panākumiem. Runāsim skaidru valodu Ungārijas prezidentūra bija pakļauta kreiso ugunīm. Tas būtu varējis paralizēt prezidentūras darbu un padarīt neiespējamu uh, mērķu sasniegšanu. Ļoti daudz, kas bija nepieciešams, lai varētu reaģēt pret šiem aizskārumiem un uzbrukumiem, un tāpēc mums bija ļoti nepieciešams tautas partijas grupas atbalstu, un esmu pateicīgs viņiem par šo atbalstu. Dāmas un kungi, dažas tīri personiski rakstura piezīmes arī tika izpaustas kuru sakarā es gribētu rēģēt nevis tīri personiski, bet Ungārijas vārdā. Gribu runāt skaidru valodu. Tāds, kāds eh, tiek norādīts, ka ir labi ierēģi un slikti vadītāji, tas varbūt ir nevisai veiksmīgs eh, salīdzinājums. Uh, 20 gadu parlamentārās pieredzes gaitā esmu eh, saskāries ar šiem argumentiem. Šādi argumenti vienmēr tiek izvirzīti no opozīcijas puses tad, kad ir kāds oponents, eh, kad nevēlas atzīt šī vadītāja panākumus, bet opozīcija tos atzīt nevēlas. Un tiek norādīts, ka tas viss ir panāks pateicoties ierēģiem. Varbūt tas var tik uztverts kā joks. Tad, kad tā badīkums sacīja, ka Eiropā ir valdības kuras eh, ir eh, paudušas savu kritiku attiecībā uz Ungārijas prezidentūru. Es šeit eh, neuzrunāju Briseli, bet dalību valstis. Nav neviena premjerministra, nav nevienas valsts, kurai būtu tiesības atsīt, kādai ir jābūt Ungārijas prezidentūrai. Ungārijas konstitūcija. Tā ir Ungārijas tautas lieta. Tāpat deputātiem vēlos sacīt, ka mēs atbalstām mierīgas debates, bet, kā mēs sakām, eh, Ungāru valodā labdien, mēs eh, izmantojam to pašu vārdu, kā ap, eh, sasveicināties vispār. Tāpat Konbedit kungam vēlos pateikties par uzmanību, ko izpelnījies mans politiskais darbs, taiskaitās, taiskaitā manas eh, Budapeštā izteiktās runas. Gribu vēlreiz atkārtot, eh, Brisele nav Maskava, vēlos atkārtot vēlreiz to skaidri. Vēlos aizstāvēt Ungāriju pret kritikas, pret dažādām kritiskām piezīmēm, vai to paustu Brisele vai citi, bet gribu sacīt to, ka jums mums nav jānorāda tas, kas mums būtu jāsaka. Un es varu gūt lielāku atbalstu Eiropai. E, tad, ja es Ungāriem e, skaidri pasaku, ka jūs nesakat Ungāriem to, kas to, ko tie var un ko ne, nevar teikt. Tāpat arī mūsu politiskajās debatēs ir vērojamas lielas atšķirības. Mums ir visiem eh, tendence un tiesības paust neapmierinātību un sacelties. Jūs sacēlāties pret demokrātiju, lai mēs pret diktatūru. Jūs pieturties pie līnijas, ka ja nebalso par jums, tā nav demokrātija, tāpēc, ka jūs neesat valdībā. Eh, Ungārijā šis eh, arguments ir ļoti labi pazīstams. Tāpat arī es gribētu pateikties eiroskeptiķiem par viņu siltajiem vārdiem. Viņa atbalstīja man darbu daudz palīdzēja, tomēr gribētu skaidri norādīt to, ka Ungārijas eh, valdībā mēs neesam eiroskeptiķi, mēs vispār neesam skeptiķi. Tas ir tīri iekšējs dabas jautājums. Mēs esam vairāk optimisti un mēs drīzāk ticam idejām un mēs ticam Eiropas vienotībai, mēs ticam Eiropas sadarbībai. Es piedaru tai paudzēji, kur vecvecāki skaidroja, ja nebūs Eiropas sadarbības, ja nebūs eh, vienošanās Eiropā, saskaņas Eiropā, tad būs kāri. Un mēs pret to izturāmies ļoti nopietni, kā tauta, kas ir daudz cietusi karu laikos. Tāpēc mēs vienmēr atbalstām sadarbību un Eiropas ideju. Tāpat arī es gribētu skaidri norādīt to, ka augsti vienmēr esmu vērtējis jūsu darbu. Es nāku no Ungārijas reģiona, kur ir lozungs, eh, kā Eh, katoļu baznīcē mēs nepieturamies, tāpēc, ka baznīca vienmēr jāreformē. Jūsu kritika ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībai, jo tieši tāpat, kā ir jāreformē baznīca, ir jāreformē arī Eiropas Savienība. Un tāpēc ir nepieciešams uzklausīt kritisks piezīmes. Un eh, tāpēc es atbalstos eh, jums par atbalstu šajā sakarā. Tālāk par konstitūciju. Vispirms es vēlos skaidri norādīt to, ka Eiropas Savienība respektē dalību valstu konstitucionālo identitāti un nacionālo identitāti. Tas ir iekļauts Eiropas Savienības dibināšanas līgumos un arī Eiropas Savienības tiesu nolēmumu to stiprina. Tāpēc mēs gribam vēlreiz norādīt, ka Ungāri izstrādās savu konstitūciju, un vēlos pasvītrot to, to, kā Ungārijas konstitūcija aizsargā ģimeni, dzīvi, cilvēka cieņu. Un to atbalsta desmitiem tūkstoši Eiropas iedzīvotāji. Iespējams, ka citi to arī atbalsta, bet uzskata, ka ģimene dzīve un cilvēku pašcieņa ir svarīgas. Un mēs esam uh, lepni, ka Eiropā miljoniem cilvēku uzskata to, ka Ungārijas konstitūcija ir panākums stāsts. Un noslēgumā, lai izvairītos no pārpratumiem, jo ļoti bieži jūs e, pieminējāt e, Venecijas komisijas ziņojumu, un es gribētu nolasīt trīs teikumus no šīs Venecijas komisijas ziņojuma. Ungārija ir pieņēmusi jaunu pamat likumu, kas atbilst Eiropas padomēs gaidām. Venecijas komisija it īpaši apsveic to, ka tas veido konstitucionālu kārtību tādu, kā demokrātija tiesiska valsts pamatiesība aizsardzība. Un īpaši pūliņi ir pielikti, lai pamat likumdošana būtu veidota paralēli cil Eiropas cilvēktiesību hartai un cilvēktiesību tiesas nolēmumiem. Tādējādi varu sacīt, ka tā ir moderna demokrātiska Eiropas konstitūcija. Un par detaļām runājot, Ungārija, kā jau līgumā tas ir noteikts izlems, un noteikumi tiks izveidot darba gaitā. Paldies, ka e, e, daudz izteicās šajā sakarā. Tāpat arī gribu e, sacīt, ka bija liels prieks sadarboties ar jums ne tikai tāpēc, ka jūs sniedzāt atbalstu. Es vēlos sacīt Svobodas kungam, ka ir liels prieks debatēt ar jums. Mēs uzklausījām daudz kritikas, bet man bija iespēja iepazīties ar daudziem Eiropas deputātiem un vēlos pateikties jums par sadarbību, vēl jums panākumus un aicinu atbalstīt Polijas prezidentūru tieši tāpat, kā jūs atbalstījāt uh, Ungārijas uh, prezidentūru. Ģāvaņa prezidencija Vengierski. Paldies, premjerministra, par uh, Ungārijas prezidentūras aktivitāšu prezentēšanu komentāriem. Šeit es gribētu vēl svērt to, ka Ungārijas prezidentūra bija īpaši draudzīga Eiropas parlamentam un Ungārijas prezidentūra pieņēma e, kontaktnoteikumus sadarbībā starp parlamentu un komisiju. Un turpmākajām prezidentūrām daudzgad finanšu schēmas ietvaros. Tas ir ļoti svarīgi mums. Tādējādi četras turpmākās prezidentūras turpinās tās pašas saistības, kuras uzsāka e, Ugārijas prezidentūras. E, Polijas, Dānijas, īrijas prezidentūras, kurām vajadzēs doties Ungārijas prezidentūras spēdās. Tas ir ļoti nozīmīgi daudzgad finanšu schēmai. Un es gribu eh, premjerministru pateikties jums un jūsu valdībai. Es gribu pateikties komisijas vicepriekšsēdētājiem eh, Šefčovičam un visiem saviem kolēģiem. Paldies! Vamos a continuar. Mēs turpinām mūsu debatas. Un aicinu pabeigt sasveicināšanās, apsveicināšanās un apsveikumu uh, kārtu. Un uh, mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir ļoti svarīgs ziņojums, īpaši svarīgs. Tas